ziņojums eh, dalības un rezultātu izpildīšanas noteikumu pamatprogrammā apvērsnes 2020. Arī šeit vispirms ir pirmais bloks, 138. grozījums, kurš pār. Tas tā kīgi. Pret. Atturas. Pieņemts. Līdz ar to atkrīt pārējie grozījumi. Balsosim tagad par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem, kurš par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad 139. grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad normatīvā rezolūcija. Personāla balsojums. Sākam balsot. Amaļā. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad eh, Matijas kundzes ziņojums Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta strateģiskā inovācija programma. Arī šeit pirmais bloks 85, kurš par pret atceras pieņemts. Otrais bloks līdz ar to atkrīt. Tagad eh, par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem, kurš par pret atturas pieņemts. Normatīvā rezolūcija, personālais balsojums, sākam balsot. Amalia. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Lamberts ziņojums. Eiropas Inovācija un Tehnoloģija institūts. Arī šeit ir pirmais bloks, 61. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais bloks atkrīt. Komisijas priekšlikums ar grozījumiem, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Normatīvā rezolūcija personālais balsojums sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Kreutzmann ziņojums. Uzņēmumu konkurētspēja un mazie un vidēji uzņēmumi 2014. līdz 2020. gads. Pirmais bloks, 97. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to otrais bloks atkrīt, Komisijas priekšlikums ar grozījumiem. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Normatīvā rezolūcija personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Dagrasa Karvaļo ziņojums. Īpašā programma, ar kuru īsteno pamatprogramma apvārsnes 2021. bloks 71, kurš par pret, atturas pieņemts. Bloks 2 atkrīt līdz ar to. Komisijas priekšlikums par, pret, atturas pieņemts. Normatīvā rezolūcija personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, Hongoka ziņojums Eiropas statistika. Šeit ir pirmais bloks ar numuru 43. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais bloks. Um, līdz ar to atkrīt, jau ir komisijas grozījumi. Tagad komisijas priekšlikums ar grozījumiem, kurš par pret atturas pieņemts. Normatīvā rezolūcija personālais balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Referents lūdza vārdu pēc balsojuma. Lūdzu, kolēģi. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Parlaments tikko ir pieņēmis ļoti spēcīgu nostāju šī dosie sakarā. Mēs ceram, ka padomu to ņems vērā un komisija rīkosies konstruktīvi šajā sakarā, jo mēs ļoti drīz gribam pāriet pie otrā lasījuma. Paldies! Liels paldies, kolēģi! Tagad eh, Štēnrukas kundze ziņojums - sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programma. Pirmais bloks - 179. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Līdz ar to otrais bloks atkrīt. Komisijas priekšlikums ar grozījumiem. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Normatīvā rezolūcija. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, Haugas kundze ziņojums vidas un klimata pasākuma programma LIFE. 85. grozījums kā pirmais bloks, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to otrais bloks atkrīt un arī vispārējie grozījumi atkrīt. Kurš par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem? pret, atturas pieņemts. Vēl ir 86. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. Normatīvā rezolūcija, personālais balsojums, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Stolojana ziņojums, rīcības programma nodokļu nozarei. Šeit arī ir pirmais bloks ar numuru 39, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais bloks līdz ar to atkrīt. Komisijas priekšlikums ar grozījumiem, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Normatīvā rezolūcija personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad baldas āraziņojums rīcības programma muitas nozarē. Arī šeit ir pirmais bloks, numur 42, kurš par pret atturas pieņemts. Otrais bloks līdz ar to atkrīt, komisijas priekšlikums ar grozījumiem, kurš par pret atturas pieņemts. Tad vēl uh, grozījums numur 43, kurš pār pret atturas pieņemts. Normatīvā rezolūcija, personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsas kundzes grozījums par apdrošināšanu un pārapdrošināšanu. Maksvārtspēja divi. Viss teksts kopumā. Kurš par pret atturas pieņemts? Komisijas priekšlikums ar grozījumiem. Kurš par pret atturas pieņemts. Normatīvā rezolūcija personālajā balsojumā sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par rezolūcijas priekšlikumu par pašreizējo stāvokli Dohas attīstības programmas norisē. Vispirms ir uh, jābalso par zaļo rezolūcijas priekšlikumu. Rezolūcija kopumā kurš par? pret, atturas, noraidīta. Tagad uh, goja NGL grupas uh, rezolūcija. Balsojam par to. Kurš par, pret, atturas, noraidīta. Tad ir rezolūcijas priekšlikums, ko iesniegusi ārējās tirzniecības komiteja. Tur ir vairāk grozījumi, visiem ir personālais balsojums. Astotais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Nolēdīts. Devītais grozījums par. Es atvainojos, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. Devītais grozījums. Es atvainojos. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Norēdīts. Otrais grozījums par. Pret. Atturas. Norēdīts. 13. grozījums atkal personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums. 15. sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts. Piektais grozījums ar mutisku grozījumu. Vai kāds grib par to izteikties? Sāva Bidigainkungs. Pite. Lūdzu. Muchas gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Kā līdzreferents. Eh, š šim rezolūcijas priekšlikumam gribētu piedāvāt eh, mutisku grozījumu 15. socialistu grozījumam, lai svītrot atsauces uz netarifu vērtībām, kas nav um, adekvāts liekļauts šeit. Tādējādi grozījuma vidējā daļa būtu sekojoša. Apsveic! Vienošanos pār informācijas tehnoloģiju, vienošanos kas aptver valstu skaitu tās um, tā apjomā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, kolēģi, vai ir kādi iebildumi? Nē, tad uh, balsosim par piekto grozījumu par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums. Nu, pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 16. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 17. personālais balsojums, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums par. Es atvainojos, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts rezolūciju kopumā. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pāriesim pie rezolūcijas priekšlikuma, kas attiecas uz rīcības plānu uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam. Šeit ir dažādi grozījumi, arī pa daļām. Devītais eh, ordināls teksts par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. 15. pāns ordinālais teksts, kurš par pret atturas pieņemts. 17. pāns ordinālais teksts, 7. daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Ceturtā daļa par, pret, atturas pieņemts. Piektā daļa par, pret, atturas pieņemts. Sestā daļa par, pret, atturas pieņemts. Septītā daļa par, pret, atturas pieņemts. 18. pāns divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 24. pāns, ordinālais teksts, trijās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Noraidīts. 25. pāns, ordinālais teksts, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 34. pāns, ordinālais teksts, četrās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, noraidīta, trešā daļa par, pret, atturas, pieņemta, ceturtā daļa par, pret, atturas, noraidīta. 34. es runāju 43. pāns, pir, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par, pret, pret, atturas, pieņemta. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Rezolūcija kopumā, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Tagad kopas ziņojums. Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana. Septītais pāns ordinālais teksts divās daļās uh, uz abām attiecas personālais balsojums. Pirmā daļa sākam balsot elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais pāns, pirmais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 22. pāns divās daļās abas divas personālais balsojums. Pirmā daļa sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 24. pants četrās daļās. Es atvainojos. Tas ir otrais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tagad 24. pāns, orģinālais teksts, četrās daļās pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta, trešā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. Ceturtā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 26. pāns, personālais balsojums, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums personālais balsojums sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums, kurš par? Pret. Vēlreiz lūdzu, kurš par? Pret. Atturis. Noraidīts. Septītais grozījums personālais balsojums sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Rezolūcija kopumā. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk, tālāk pārējām pie Gālera ziņojuma Eiropas Sasasības tehnoloģiskā rubriciskā bāze. Ceturtais pāns, eh, personāls balsojums sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais pāns, ordinārs teksts, personāls balsojums sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais pāns, oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par? Pret, atturas, pieņemts. Devītais pāns, oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa par? Pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, personāls balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 11. pāns divās daļās. Abi personālie balsojumi. Pirmā daļa sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 11. pāns oriģināls teksts. Personālās balsojums. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 20. pāns divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. 25. pāns personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 26. pāns personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 27. pāns personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 28. pants divās daļās pirmā daļa, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par? Pret, atturas, pieņemts. 29. pants ordinārs teksts, personāls balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 31. pāns divās daļās. Ordināla teksts. Pirmā daļa pašnājas balsojums. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Arī pašnājas balsojums. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 33. pāns divās daļās. Personāls balsojums pirmā daļa sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 3.4. pāns divās daļās. Par abiem personālais pirmo daļu sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņēmts otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 36. pāns ordinārais teksts, personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 3.7. pāns divās daļās par abiem personālais, par pirmo daļu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 40. pāns divās daļās. Par abiem personām sākam balsot par pirmo daļu. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 44. pāns Abi divi personāli, abas divas daļas, pirmo daļu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 44. pants. Otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 46. pāns, divās daļās. Abi personāli. Pirmā daļa sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otra daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 47. pāns orināls teksts, pažināls balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 48. pāns divās daļās par abiem personām. Sākam balsot par pirmo daļu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 49. pāns ordinālais teksts. Sākam balsot. Tas būs personāls balsojums. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 51. Personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 52. pāns. Personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad vēl 53 pāns, pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, un eh, galīgais balsojums par rezolūciju personāls balsojumu sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad eh, pēdējais balsojums šodien E mēs sociālā dimensija. Sestais groziens, kurš pār pret atturas pieņemts. Pārbaudām. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. Gribētu norādīt uz to, ja jūs izvelkat ārā kārtīgi pirms balsošanas beigām, tad jūsu balsu neskaitās. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums par. Ceturtā, trešo grozījumu pārbaudām, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Jums ir taisnība četri, ar četrām balsīm ir noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas pārbaudīsim uzreiz jau. Sākam balsot par ceturto grozījumu. Beidzam balsot. Norādīts. Septītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sestais ordināla teksts personāls balsojums. Atvainojos, tas nav jābalso. Septītais pāns, desmitais grozījums, personāls balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas noraidīts. Astoties grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 11. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Oriģināla teksts 19. pāns. Kurš par? pret pārbaudīsim. 19. pants. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums. Personāls balsēm sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas norādīts. Oriģināla teksts 20. pantā, kurš par pret atturas pieņemts. 21. pants oriģināla teksts personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 24. pāns oriģināls teksts personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Līdz ar to ordināli tieks atkrīt. 26. pāns, 5. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 5. grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Atkrīt ordināla teksts. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Atkrīt arī šeit ordināla teksts. Tātad par izrociju kopumā personās balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu referentus un uh, labu apetīti. Tie, kas jau dodas projām, labu māju ceļu. Un tagad kolēģi Bereskundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Šī rezolūcija nav tāda, kāda es būtu gribējusi redzēt tomēr. Tas ir pilnvarojums mūsu sarunu grupai un mūsu šerpu grupai attiecībā uz patiesas e, ekonomiskas un monetāras savienības veidošanu, lai varētu iekļaut sociālo dimensiju. Paldies! Paldies, kolēģie Beres kundze, dāmas un kungi! Mēģināju ātri veikt balsošanu. Es būtu jums ļoti pateicīgs, ja jūs eh, atstātu zāli, ja vēlaties runāt, lai mēs varam uzklausīt balsošanas skaidrojumus ar pietiekam uzmanību. Sāksim ar Rieres Madureo ziņojuma kolēģis Lainens. Kolēģi